Un es gribētu uh, dot uh, vārdu no komisijas puses Georgievs kundzei. Lūdzu, jums vārds. Okay. Uh, thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji cienījamie deputāti! Es gribētu pateikties parlamentam par uzaicinājumu sniegt komisijas paziņojumu par uh, tabaks nolīgumiem. Šie nolīgumi tika ieviesti ar parlamentu atbalstu kā instrumenti, lai cīnītos pret cigarešu kontrabandu. Pirmais tika parakstīts 2004. gadā. Gan toreiz, gan tagad Eiropas parlaments ir bijis mūsu galvenais sabiedrotais cīņā pret eh, cigarešu kontrabandu. Tā ir krimināla darbība, kas paņem līdzekļus no mūsu eh, budžetiem. Un dati rāda, ka 10 miljārdi eiro katru gadu tiek zaudēti kontrabandas rezultātā un tam ir liela ietekme uz uh, mūsu dalību valstu, bet arī uz Eiropas uh, Savienības budžetu. Ieskicēšu plašāku kontekstu. 2028. dalībvalstīs 2013. gadā bija fiskāli ieņēmumi no uh, legālās cingarešu pārdošanas vairāk kā 90 miljārdi eiro, kas nozīmē, ka tās ir zaudējušas vairāk kā 10% ieņēmumu no kā varētu gūt labumu šo valstu pilsoņi, un tas ir zaudēts šīs kriminālās darbības dēļ. Tieši tāpēc cīņa pret uh, cigarešu kontrabandu ir finansiāli ārkārtīgi svarīga. Mēs tāpat arī atzīstam un saprotam, cik uh, tam ir negatīva ietekme uz sabiedrības veselības politiku, tāpat uh, uz uh, likumdošanas pasākumiem un cenām, kas ir paredzēta, lai aizsargātu patērētājus, nu tīpaši jaunus cilvēkus bet eh, pretstā tam nelegālie tabakas eh, produkti ir pieejami jauniem cilvēkiem, un tie tiek pārdoti ar eh, nelikumīgām atlaidēm. Ar to saistās arī drošības jautājumi, jo cigarešu kontrabanda ir viens no galvenajiem ieņēmuma avotiem organizētai noziedzībai. 28. aprīlī mēs pieņēmām jaunu Eiropas darba kārtību drošībai, lai traucētu iegūt finansējumu nelegālām darbībām, kas apdraud drošību, un arī tāda cīņa pret cigarešu kontrabandu ir daļa no šī cīņas. Eiropas parlaments ir atbalstījis to, lai mēs šo cīņu paceltu globālā līmenī. Un kāpēc? Tāpēc, ka cigareša kontrabanda ir globāla parādība, un tāpēc ir nepieciešama globāla risinājumi. Tagad mums ir protokols Pasaules veselības organizācijas nolīguma par tabakas produktu kontroli, un mēs zinām, ka 4. maijā parlaments pieņēma atbalstīja padomas lēmumu to ratificēt, un mēs atzīstam tāpat laikā, ka ratifikācijai būs nepieciešams laiks. Ir nepieciešamas 40 eh, ratifikācijas, lai šis protokols stātos spēkā, un šobrīd ir tikai septiņas ratifikācijas. Papildus tam, pat ja mēs panāksim šo, šīs 40 puses, kas ratificēs protokolu, vēl nezinām, vai galvenie avoti un tranzīta valstis eh, parakstīs šo protokolu. Un komisijā mēs ļoti nopietni uztveram savu lomu un eh, strādājam lai uh, šīs valstis konkrēti arī būtu tās, kas ratificē uh, šo protokolu un dara to saulēcīgi. Mēs tāpat uh, rūp, rūpējamies, lai pra, tabaks produktu direktīva virzītos uz priekšu un tiktu apstiprināta, tomēr šī direktīva nevar efektīvi darboties un kontrolēt cigarešu kontrabandu no ārpus Eiropas Savienības. Un šajā kontekstā konkrēti šobrīd pastāv tā zinām ierobežojumi tam, ko mēs gribētu rast kā ilgtermiņu risinājumu, un tāpēc mēs skatāmies uz uh, citiem iespējamiem instrumentiem un pret uh, kontrabandas vienošanās arī varētu būt šāds uh, tālāks darba instruments, kā jau es teicu. Pirmā vienošanās tika parakstīta 2004. gadā ar Philip Morris International. Tā notecēs 2016. gada jūlijā, un šī vienošanās paredzēja tādas jaunas koncepcijas, kā track and trace, tā tad izsakošana, due diligence, pienācīga izpēta, jāsaprot, jāzina, kam tiek pārdots, šai informācijai jābūt pieejamai un tāpat pret naudas atmazgāšanas pasākumi. Uh, viņi piekrit izmaksāt 2,5 mil... miljārdus dolāru, no kuriem apmēram 90% aizgāja dalībvalstīm. valstīm. Vienošanās ir juridiski saistoša un eh, tās kontraktuālā daba atļāva iekļaut elementus, kurus nevarētu paredzēt un eh, nospraust eh, likumdošanas ietvaros. Un tas ir, pieņemsim, produktu izņemšana, nepierādot vainu, kas arī ir vēl papildus finansiāls instruments, lai nodrošinātu atbilstību. Mans priekšgājējs Šemets kungs jau ir informējis Eiropas parlamentu, ka Mums bija tikšanās ar eh, PMI, kā to prasa eh, vienošanās. Un PMI ir pauduši vēlmi diskutēt eh, šī nolīguma pagarināšanu. Un mēs zinām, ka šīs lētās cigaretes, kas ienāk no citurienes, tas ir lielākais draudz, nevis tās, kas nāk no šīm lielajām kompānijām. Un tāpēc mums ir jāskatās, uh, kāds ir regulējošais ietvars un kā tur izmaiņas varētu ietekmēt to, kā mēs vērtātu, kā tālāk risināt jautājumu par šīm vienošanām nolīgumiem. Mēs pēc pāris nedēļām komisijā beigsim novērtējumu, mēs to darīsim pieejam parlamentam un sabiedrībai. Ir daži fakti, kas ir pilnīgi skaidri, un šo Eh, tabaks eh, nolīguma mērķis ir mazināt eh, kontrabandu no 2006. līdz 2014. gadam nelegālo produktu apjoms, kur izņēmuši dalību valsts no, nolīguma ietvaros, ir samazinājies par 85%, un tas atspoguļo, ka palielinās šo izņemto produktu skaits apjoms. Un, uh, Mēs tagad domājam par nākamajiem soļiem uz priekšu šajā dosjē, un mēs esam apņēmības pilni cīnīties uh, pret uh, nelegālo tirzniecību un aizsargāt pilsoņu leģitimās intereses. Esam ļoti atvērti uh, tālākā darbā, to grib ļoti skaidri norādīt. Tādā ziņā arī tikšanās šeit šovakar ar jums ir ārkārtīgi svarīga, un mēs gribām ņemt vērā jūsu ieguldījumu tālākajā darbā un es noteikti jūs informēšu laika gaitā attiecīgi par a, mūsu tālāko virzību šajā ļoti svarīgajā un ļoti sensitīvajā jautājumā. Liels paldies, un es šeit redzu. Gaierkungs saka komisārs kundze. Es gribu pateikties uh, Zaļo partijai par viņu iniciatīvu. Jūs esat minētajā politiskajā grupā? Nē, tad kur atrodas zaļie? Labi, skaidrs, es uh, sajaucu nedaudz, man jau nevajadzēja to teikt. Katrā ziņā zinu, kādas ir jūsu intereses, un uh, liels paldies jums par līdzinējo darbu. Labi, to mēs visu atrisināsim, saka priekšsādātājs. Liels paldies! Paldies Georgievas kundzei! Un tagad uh, vārds uh, Sarmamā kungam. Like for... Paldies, paldies, komisārs kundze! Paldies, ka jūs uh, esat izklāstījusi mums, ko jūs varat darīt no komisijas puses. Patiešām augstu vērtējam, ka jūs ieradāties uz parlamentu, lai pastāstītu par šiem sadarbības nolīgumiem starp ES dalību valstīm un tabaks ražošanas uzņēmumiem. Mēs gan uzskatām, ka sarunas starp komisiju un uh, cigarešu ražotājiem ir uh, jāorganizē daudz uh, atklātākā un caurskatāmākā manierē. Un ir arī vairāki dokumenti un uh, tie tiek izskatīti vairākas stundas, un jāsaka, ka mums bija visai frustrējoši tāda vilšanos radoša vēstula apmaiņa ar jūsu priekšgājēju, un pat vajadzēja īstenībā piesaukt, konsultēt profesionālu juristu, lai vispār saprastu, kas šajos dokumentos ir teikts. Un pašreizējais tabakas nolīgums ar Philip Morris International uh, tiks pārskatīts turpmāko nedēļu laikā, bet mums ir jādara vairāk, mums ir jābūt ambiciozākiem. Un tagad jāpadomā, eh, kā mainīt to veidu, kurā mēs organizējam šīs eh, sarunas. Parlaments vismaz ir jāinformē par diskusiju gaitu to norises brīdī, nevis tad, kad viss jau ir ticis izlēmts pat uh, vēl veiksmīgāk būtu mūs uh, uzaicināt kā novērotājs, lai mēs varētu saprast, vai ir nepieciešams šos nolīgumus pagarināt vai nē, un ko tas dotu mūsu uh, Eiropas Savienības ražotājiem. Jā, protams, mēs runājam par nodokļu maksātāju līdzekļiem, un tagad sabiedrība uzskata, ka viņi ir tikai tādi eh, malā sēdētāji un īstenībā nevar neko noteikt attiecībā uz tik būtiskiem eh, procesiem, kas eh, iekļauj arī liels naudas summas. Pilsoņiem ir tiesības būt informētiem. Paldies! Paldies! Es gribēju pateikties tagad Ajāls Senders kundze uz divu ar pus minūtēm. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es arī gribēju pieminēt šo garo sēdi aiz slēgtām durvīm. Tajā piedalījās komitejas uh, koordinatori un gribēju viņiem par to pateikties. Jā, protams, mums ir jācīnās pret cigarešu viltošanu, pret uh, kontrabandu. Tas rada apmēram 10 miljardus lielus zaudējumus un tādā veidā ir uh, jācīnās arī pret noziedzību. Protams, visas noziedzības formas mēs diemžēl nevaram izkontrolēt. Tas nelabvēlīgi ietekmē cilvēku veselību. Ja mēs nevaram, piemēram, kontrabandas cigaretes izkontrolēt, izkontrolēt, analizēt to sastāvu, nu tas, protams, cilvēku veselību nelabvēlīgi ietekmē. Šai, šim nolīgumam ir arī zināmas priekšrocības, lai varētu labāk cīnīties pret tabaks izstrādājumu uh, kontrabandu. Mēs augstu vērtējam šo jauno vienošanos, mēs ceram, eh, ka tā patiešām tiks īstenota un ir eh, jārunā par rezultātiem un nevajag baidīties pieminēt arī trūkumus, lai mēs varam saprast, vai šī vienošanās var nest kaut kādu pievienoto vērtību vai nē un vai tā varēs eh, atļaut izvairīties no lielāka ļaunuma. Mēs parlamentā vēlamies aktīvāk cīnīties pret kontrabandu un uh, cigarešu viltošanu. Mēs vēlamies, lai šī cīņa vainagotos panākumiem. Un uh, politiskās grupas vēlas sekot tam, ko dara komisija, ka tā ved sarunas ar tabaks koncerniem. Un vajadzētu, protams, arī izvairīties no visiem riskiem un nepieļaut to, ka cilvēku veselībai tiek nodarīts vēl lielāks ļaunums. Mēs esam gatavi arī ievērot tās saistības, ko jūs ilustrējāt, un mēs vēlamies, lai jūs atkal pie mums ierasties tad, kad šī vienošanās būs noslēgta. Mēs nerunājam tikai par cilvēku veselību, par fizisko veselību, bet arī par ekonomisko ES veselību. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad Bajaus kundze uz divām minūtēm. Paldies, komisārs kundze. Šodien mēs runājam par uh, jūtīgu tēmatu, pat uh, pretrunīgu jautājumu, un arī regulējums ir uh, līdzīgs. No vienas puses nav tāda uh, tāda kopīga sociāla pieprasījuma, lai uh, šis uh, lauciņš, lai šī nozara uh, kļūtu lielāka, lai tā zelta un plauktu. Mums ir nelabvēlīgi, protams, uh, jāierobežo nelabvēlīgā ietekme uz cilvēku veselību, Un, protams, tabaks ražošana ir arī rūpniecības nozare, un tie, kas tajā strādā, vēlas, lai tā būtu peļņu nesoša, un tas arī nozīmē lielu pienesumu valstu budžetiem. Uh, Mēs tagad esam pieņēmuši likumdošanu, kas darbojas gana labi, bet, protams, tā nav tuvu ideālam. Mums ir uh, jāmaina šeit vairāki parametri, vairāki aspekti. Gribēju pieminēt godīgu un caurskatāmu naudas uh, eh, sadaļu, kas tiek. Uh, ievākta ņemot vērā akcijas nodokļu iekasēšanu, tālāk labāka visu uh, nolīgumu harmonizēšana, uh, Mēs nevaram. Kādēļ ir e, tikai šie trīs līgumi, vai tie varēs patiešām atrisināt pastāvošās problēmas. Un parlaments ir labāk jāinformē par visu šo dokumentu saturu un kādēļ katrs no trim uh, beidz darboties atsevišķā laikā. Uh, Ja mēs runājam par nelegālu tirzniecību, īstenībā šis fenomens nolīgumos nav atspoguļots, un valstis uh, vienkārši uh, cieš no tā, cieš to budžeti, tiek pārdotas cigaretes, piemēram, melnajos tirgos, tirgos nonāk arī zemākas kvalitātes tabaks izstrādājumu un ražojumu no trešajām valstīm. Paldies, saka priekšsēdētājs, un tagad ir zilās kartītes jautājums. Solīkungs to vēlas uzdot, vai jūs atbildēsiet? Lūdzu. Zanīkungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es ļoti uzmanīgi klausījos kolēģis izteikumos, tādēļ nedaudz nokavēju savu uzstāšanos. Man gan ir tāds vispārīgs dabas jautājums. Runājot par šo cīņu, ko pieminēja komisija, Mēs taču runājam par līdzekļiem, par finansēm. Tie ir līdzekļi, ko iekasē gan valdības, gan arī, diemžēl, noziedznieki. Bet vai jums šķiet, ka komisijas politika ir pietiekami pielāgota, lai varētu aktīvi cīnīties pret šādiem noziegumiem? Paldies! Paldies, paldies par jūsu uzdoto jautājumu. Jūs pareizi norādījāt, ka šīs tagad spēkā esošās politiskās normas uh, nav pietiekami labas. Es teicu, ka ir nepieciešams pārmaiņas. Es šeit uzskaitēju trīs ļoti svarīgus grozījumus, bet ja mums būs vairāk laika, mēs varētu panākt vēl daudz vairāk, un šie likumi nākotnē ir jāmaina. Paldies! Tagad uzstāsies Dejonga kungs. Paldies priekšsēdētāji, paldies komisāras kundzei par paskaidrojumiem. Es domāju, mēs visi saprotam, ka viltotas cigaretes un to kontrabanda ir jāierobežo. Bet kādas problēmas šeit rodas? Sadarbība ar cigarešu ražotājiem ir uh, pakļauta zināmiem juridiskiem noteikumiem, bet laiks nestāv uz vietas, un mēs tagad esam apjēguši, ka ir šausmīgi spēcīgs tabakas lobijs, un tabakas direktīva galu galā noveda pie tā, ka pret uh, komisiju tika uzsākti tiesu darbi. Nu, jāsaka, ka. Uh, tie, kas strādā šajā nozarē, nav nekādi svētdienas skolas audzēkņi. Es domāju, ka pret šiem cilvēkiem ir jātiec tā kā pret pārējiem citiem lobijas, lobby pārstāvjiem. Viņi pārkāpja normas, tad, kad es tiekos savā birojā ar šiem cilvēkiem, uh, man ir ļoti uzmanīgi e, jāpēta, ko es saku, ko e, viņi man sniedz, kādu informāciju mums jāpieprasa no komisijas. Uh, tas pats komisijai uh, ir uzmanīgi jāuzklaus lobby pārstāvi un jāpiedāvā mums visi dokumenti, kas ir uh, atrunāti šajos līgumos, ko uh, tabakas industrija no tā vēlas. Mēs vēlamies uzzināt, uh, ko viņi jums stāsta. Un ne tikai parlamentam ir tiesības to uzzināt, bet arī pilsoņiem. Paldies! Un tagad uh, uzstāsies stāsa kungs uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Eh, šie līgumi ar Filipu Moris eh, tiek uzskatīti par būtisku instrumentu, lai cīnītos pret trabakas eh, Uh, kontrabandu, bet ir arī tāpat nolīgumi ar British Tobacco, Japan Tobacco un citiem lieliem uzņēmumiem. Jāsaka, ka PVN un uh, akcijas nodokļi uh, netiek iekasēti attiecībā uz šīm kontrabandas cigaretēm. Tas nozīmē milzīgus miljardu lielus zaudējumus valstīm, un parlamentā aizvien vairāki kritizē šo nolīgumu. Atcerēsimies Mišela Petīt, kādreizējā augstā ierēģņa lietu. Viņš eh, pēc tam kļuva par konsultantu advokātu birojā. Nu, tas ir patiešām, mēs šeit runājam par interešu konfliktu un mēs parlamentā pieprasām pilnīgu caurskatāmību, lai mēs varētu iepazīties ar visiem dokumentiem, kas tiek noslēgti attiecībā uz tabaku. Un Sarvamas kungs jāsaka, ka Eh, šie līgumi tiek uzdot ļoti daudz jautājumu, un, protams, arī mums ir tiesības uzdot jautājumus, PMI Philip Morris International īstenībā ir uzņēmums, kas ņemot vērā tabaks direktīvu ir uzsācis tiesu darbus pret Eiropas Savienību. Nu, tas ir ļoti, ļoti dīvaini. Un 5.3. Eh, eh, Pasaules eh, veselības organizācijas līgumā ir teikts, ka mēs nevaram tā vienkārši veist sarunas ar nozari. Mums ir jāsaprot, vai šīs sarunas ir nepieciešams. Jūs teicāt, ka jūs izvērtēsiet visu paveikto. Es patiešām esmu ieintriģēts, pie kā tas viss novedīs. Runātāju pārtrauc. Um, priekšsēdētājs tagad Zanīkungs lūdzu. Vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas iedzīvotāji neapzinās faktu, ka pēdējo desmit gadu laikā 2 miljārdi eiro ir nonākuši dalībvalstīs no tabaks ražotājiem, lai cīnītos pret cigarešu kontrabandu. Uh, no kurienes vienalga vai šīs kontrabandas cigaretes nāk no tām valstīm, kurās strādā kompānijas, kas tās ražo. 2000. gadā tika uzsāktas vairākas eh, juridiskās lietas pret uh, Philip Morris, bet 2004. gadā šīs lietas tika slēgtas, tad, kad uh, Philip Morris International veids pasākums, bet mēs nezinām, kā šis jautājums tiek risināts, bet mēs zinām tikai to, ka tabakas eh, smēķēšana izraisa ir otrais biežākais eh, nāves cēlons Eiropā. Vairāk nekā 5 miljonu cilvēku Itālijā katru gadu mirst eh, tabakas izraisītu slimību dēļ. Savukārt tabakas kompānijām turpina atļaut pārdot savus produktus, kur tačī nav tiek iztērēt. Paldies! Benāna kungam vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Tad, kad mēs runājam par uh, kontrabandu, tad jāsaka, ka kontrabanda ir Eiropas politikas tieši sekas, uh, kas vispārina, vispārināti kontrabandu atvieglo Schengenas noteikumi. Un uh, tāpēc jūs esat tieši atbildīgi par šo situāciju. Šengenas eh, eh, zona, Šengena 1, Šengena 2, kā jau tas Sarkozī teica, bet eh, tagad, ja mēs gribam pārtraukt šo cigarešu kontrabandu, tad ir jāpieliek punkts Šengenai, un Šengena 1 un Šengena 2 šeit nelīdzēs. Aveți un uh, blue card. Pateiz zilās kartītes jautājums, vai jūs atbildēsiet, lūdzu? Domnul Schwab, dacă l acceptați. Yes. So. Schwab kungs vēlas jums to uzdot, jūs piekrītat atbildēt? Jā. Paldies priekšsēdētāji, kolēģi Fernankungs, vai jūs saprotat, jūs savā runā atsaucāties uz Schengens līgumu, vai jūs saprotat, ka cigarešu kontrabanda attiecas uz eh, preču brīvu kustību, savukārt Schengen uz personu brīvu pārvietošanos? Man liekas, ka jūs esat kaut ko sajaucis. Cienījamais kolēģi, nekāds sajaukums šeit nav. Domāju, ka šodien kamēr netiks sakārtot iekšējā politika, un tas nozīmē, ka pašas dalība valsts rūpēs par savu drošību un policiju, tad nekad mēs nevarēsim arī likvidēt kontrabandu. Um. Labri. Ma, mai aveți un, uh, mai aveți un blue card din partea domnului? Vēl viens zilās kartīts jautājums. No Lavajā kungi, jūs piekrītat atbildēt? Oui, monsieur le président. Jā, priekšsēdētāji, dargais kolēģi, jūs uh, minējāt Schengenu. Un jums jau tika precizēts, ka tā gluži nav Schengenas kompetences uh, doma, bet ir tāda zeme kā Anglija, kura nav Schengenā. Vai jūs domājat, ka nekāda cigarešu kontrabanda nenotiek uh, attiecībā uz Lielbritānijas telpu, nestoties to, ka viņi nav Schengenas? Tā kā vai jūs domājat, ka jūsu doma bija tāda loģiska? Oui, enfin, monsieur Jā, paldies, Lavrijo kungs. Jā. Eiropā ir nepieciešama legāla pasākuma, lai varētu risināt visas problēmas, ne tikai cigarešu kontrabandu, risināt arī vidusjūras uh, problemātiku, bet kamēr mēs nesapratīsim, ka nepieciešama suverenitāte un nepieciešama politika, kas tieši stiprinātu dalību valsts. Mulțumim, doamna Gresle, două minūtes. Paldies, Gresles koncē, divas minūtes. Priekšsēdētāji. Komisārs Kunz, dārgie kolēģi, šīs dienas debata ir uh, tā ļoti laba, un es priecājos, ka komisija beidzot atbild, neraugoties uz to, ka pēc pirms diviem, trim gad, divus, trīs gadus uh, jūs esat klusējuši. Šis jautājums joprojām ir atklāts, proti, kāds rezultāts ir uh, kāds rezultāts ir devusi līdzinējā vienošanās, kā tā ir ietekmējusi kontrabandu. Es gribētu teikt, ka šis līgums nav līgums pret krāpniecību vai pret uh, kontrabandu un jautājums, kas īsti ir šī līguma pamatā, ir ļoti svarīgs. Es domāju, ka šie dokumenti joprojām pierāda milzīgus trūkums, uh, un eh, sistēmas ir ļoti tālu no tādām, kurā nebūtu iespējama krāpniecība. Es eh, esmu priecīga, ka Olaf beidzot ir izdarījis spiedienu, lai to mainītu. Es domāju, ka tas ir viss mūsu interesēs. Jūs pareizi norādījāt, ka šīs te nelegālās tiesības mums ir eh, vislielākā problēma un vienalga, mēs runājam par Ķīnu vai Kaļiņingradu, tad uz, uz tiem vispār neat, neatiec šīs sistēmas. Te kolēģis jau pieminēja Schengenu, es domāju, ka tas viss tā nav risinājums. Es gribētu uzsvērt, ka vajadzētu visus dokumentus publiskot, kas nav, teiksim, biznesa noslēpumi. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai uh, vai es varētu izvērtēt, vai tabaks nolīgums darbojas. Un pavisam noteikti ir jāpublisko tabaks koncernu šīs te gaida, šīs te vēstules un, protams, visi statistiskie dokumenti, jo arī šajā ziņā es nevaru saskatīt, ka te būtu kāda biznesa noslēpuma. Un, protams, arī Olaf eh, saziņa ar eh, tabaks industriju būtu jāpublisko. Tad arī atklāt būtu jārunā par to, ka uh, nolīgumi ar eh, industriju arī būtu jāapspriež publiski. Paldies, Gresls kundzei, vai jūs pieņemat eh, zilo kartīti no Ajāls Senders kundzes? Atbildēsiet, jā, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji es gribētu saprast jūs domu gājienu, Gresls kundze. Es arī esmu redzējusi dokuments. Viena lieta ir eh, tas, ko Olaf eh, dara. Mēs zinām, ka tūkstošiem un tūkstošiem eh, cigarešu paciņu tiek, ir tikuši izņemts manā valstī. Es gribētu Gresls kundzei pajautāt tādu lietu. Mēs esam pieņēmuši protokolu saskaņā ar FTC, bet jūsu valdība to nav darījusi. Kāpēc jūs domājat, ka jūs, kāpēc jūs domājat, jūsu valdība nav šo protokolu ratificējusi, vai jūsu valdība nav interesēta, vai arī īsteno kādu citu darbu kārtību? Es vienkārši vēlos saprast, ar ko mēs šeit, par ko mēs šeit runājam. Kolēģi, vienkārši pajautājiet eh, manai valdībai, es esmu vienkārši Eiropas parlamenta deputāta, nevis eh, Vācijas eh, valdības pārstāve. Paldies! Paldies! Vagankungam divas minūtes, lūdzu, priekšsēdētāji. Paldies, komisārs Kundze. Es esmu priecīgs par četriem nolīgumiem starp Eiropas Savienības dalību valstīm un četrām tabaks kompānijām. Uh, tās tiek izmantotas, lai cīnītos pret uh, cigarešu un tabaks kontrabandu. Protams, tās arī nāk par labu šīm tabaks kompānijām, jo bez šiem nolīgumiem tabaks kompānijas zaudēt ienākumus. Līdz ar to viņām tas ir tās kā stimuls parakstīt šos nolīgumus, bet uh, Eiropas Savienībai un dalību valstīm tās tie nolīgumi arī ir svarīgi, lai mēs varētu cīnīties pret akcijas nodokļu zaudējumiem un nodokļu, nodokļu maksājumu zaudējumiem. Uh, Tas ir ļoti būtiski. Un tāpēc es gribētu teikt, ka vajadzētu turpināt pašreizējos nolīgumus un attiecībā uz tiem, kuru termiņš jau tā kā tuvojas beigām, tos būtu jāpagarina. Bet tajā pašā laikā mēs nedrīkstētu aizmirst veselības un drošības dimensiju šajos nolīgumos. Ir svarīgi ierobežot eh, lielos mēru, kā tirgu ienāk lielos eh, apjomos eh, šīs lētās cig nelegālās cigaretes. Un tāpat ir ļoti būtiski, lai. Uh, tabaks kontrabandisti ienākumi tiktu nodoti teroristiskiem grupējumiem vai no Eiropas Savienības iekšienē vai ārpus tās. Es atbalstu jūs un lūdzu komisārai veikt izvērtējumu, lai novērtētu pašreizējo nolīgumu efektivitāti, ja ne šomēnes, tad vismaz līdz jūnija plenāra sesijai, un uh, varbūt jūs varētu arī pastāstīt, vai tas ir iespējams. Un visbeidzot, Es gribētu mudināt dalībvalstīm parakstīt protokolu, lai ierobežot nelegālu tabaks eh, produktu ienākšanu tirgu, jo tas mums palīdzēs risināt problēmu ne tikai Eiropas Savienības iekšienē, bet arī cīnīties pret eh, cigarešu kontrabandu no citām valstīm, un tāpēc dalībvalstīm vajadzētu pēc iespējas drīzāk šo protokolu ratificēt. Paldies! Paldies! Zilās karts jautājums, vai jūs gribat uz to atbildēt? Gilkungs vēlas jums uzdot. Jā, Gilkungs jums vārds. Yeah, thank you. Paldies, Vānkungs, mans kolēģi no Velsas. Vai jūs piekrītat, ka Vels, Velsiešu patērētājiem nāk par labu šīs te atvērtās robežas, kas dod kontrabandistiem vieglu piekļuvu caur Eiropu? Uh, iedomājieties, ja mums apvienotā karalistē mums tomēr ir eh, slēgts robežs, jo mēs esam sala, bet eh, jebkurā gadījumā vai jūs domājat, ka šī politika nāk par labu velsiešu patērētājiem? Paldies. Atbilde. Paldies par jautājumu no Velsas kolēģi. Kā citi jau teica, apvienotā karaliste nav Schengen zonā. Mēs bieži ceļojam, un jūs jau tāpat kā es zinat, ka starp robežu kontroli apvienotās karalists lidostās eh, tiek eh, diezgan stingri īstenot, un tas noteikti nepalīdz kontrabandistiem. Bet es runāju par nolīgumu ar tabaks kompānijām, kas varētu nākotnē vēl vairāk apgrūtināt tiem cilvēkiem, kas Eiropas Savienības iekšēnē vai no trešajām valstīm vēlas Eiropas Savienībā ievest kontrabandas preces. Paldies! Paldies! Rīs skundzei vienu minūtu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es domāju, ka mums ir jāpaskatās uz 2004. Uh, gada līgums ar komisiju un Filipu Moris. Uh, un uh, ņemot vērā šo vienošanos un tās panākums, principā jau tiek nodrošināta tāda kā nelikumīga kontrola, un uh, veselības eksperti ir norādījuši, ka 2014. Uh, gadā 4 miljoni ir tikuši iemaksāti no lielajām uh, kompānijām. Bet runājot par pašu šo vienošanās principu, komisija saka, ka juridiski viss būs sakārtots kārtībā. Es gribētu atbildēt, ka ka no ētiskā un politiskā viedokļa viss nav kārtībā, jo tas ir pretrunā pret 5.3 eh, eh, ietver līgumā eh, par prettabakas kontrabandas pasākumiem un mums ir attiecīgi ziņojums, mēs strādājam ar Makevans kundzi pie ziņojuma tabaks jautājumos un mēs gribētu, lai nodrošinātu tādu ļoti detalizētu atbilstību šim nolīgumam. Mums ir nepieciešami efektīvi instrumenti, lai varētu atjaunot šo līgumu. Paldies, vai jūs eh, pieņemat zilās kartītes jautājumu no Franzlikas kunga? Jūs nepieņemat. Skaidrs, paldies, labi. Bovē kungs nākošais eh, pusotru minūtu. Komisārs kundze. Es Gribētu atgādināt pirmo principu, kas ir uh, veselības organizācijas uh, pamatā pastāv mm, fundamentāls uh, problēma nesaprašanās starp šo politiku un sabiedrības veselību. 17. pants C apakšpunkts konvencijā skaidri norāda, ka parakstītāja puses, tātad Eiropas Savienība, tai ir eh, jānoraida jebkādas vienošanās un saiknes ar tabakas ražotājiem. Un es domāju, ka juridiski tur viss ir skaidrs. Ja mēs turpinam vest sarunas, tad mēs esam pretrunā Eiropas eh, tiesībām un starptautiskajām tiesībām, ko paši esam parakstījuši, pieņēmuši 2004. gadā un kas 2005. gadā stājās spēkā. Tā ka es domāju, ka pastāv juridisks iemesls liktam punktu. Nevajag jaukt kopā uh, krāpniecību un viltošanu. Krāpniecību to uh, organizē uh, tabaks ražotāji, bet uh, viltošana viņa atkal liek zaudēt līdzekļus un tādā veidā ir jāstrādā šajā virzienā. Un šodien mēs nedrīkstam atbalstīt tos, kas uh, veids krāpniecisku darbību. Tas nozīmē, ka mēs nevaram atbalstīt, nedrīkstam atbalstīt tabaks ražotājus, kas principā ir viena liela mafija. Tāpēc es ļoti skaidri prasu pārtraukt tūlīt uz vietas eh, visas sarunas ar tabaks ražotājiem. Tas ir pret sabiedrības eh, veselībām un tas ir pret starptautiskajām tiesībām. Paldies! Mulțumesc! Domnul Frunzulică vrea să vă adreseze. Uh, eh, Franzulikas kungs gribētu uzdot jums zilās kartītes jautājumu. Vai jūs pieņemat zilās kartītes jautājumu? So this time he is... Paldies priekšsēdētājiem. Šķiet, ka Rīsas kundze negrib atbildēt uz jautājumu, jo viņai nav skaidra pozīcija, tāpēc uzdošu jautājumu Buvēkungam. Jā, jums ir taisnība. Mums ir nepieciešama caurskatāmība visā dokumentācijā, bet tāpat laikā Nacionālajie polici, policijas spēki, iekšlietu ministrija, muitas eh, darbiniekiem, viņiem ir jāveic savs darbs, jāizdara savus uzdevumus, jo neko nelīdzēs nekādi likuma panti, ja nebūs, ja būs tolerance attiecībā uz šo cigarešu kontrabandu. Tātad, kā es teicu, šiem cilvēkiem ir jāveic savs darbs pirmkārtām. Paldies, saka Bavē kungs, pilnīgi piekrītu, visiem ir jāstrādā, bet šobrīd nauda, ko komisija un Olafs atgūst, kas tiek uh, pārskaitīta dalību valstīm, tie ir tabaks ražotāji, kuri veic uh, kontroli dalībvalstīs pret uh, šo viltošanu. Tas nozīmē, ka tie ir tādi gangsteri, tabaks uh, nelegālie tirgotāji, kas paši it kā organizē cīņu pret savu kontrabandu, un tas ir vienkārši skandalozi. Vai tad tā ir uh, pretkorupcijas uh, orgānu loma to darīt? Un uh, mēs jau redzam, ka ir uh, tiesas gadījums, uh, dalīlieta, piemēram, Beļģijā, kur ir jāpārbauda uh, Bovē kungs tiek pārtraukts. Tiek pārtraukts Bovē kungs. Koban kungam vērts divas minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Protams, mēs visi vēlamies apturēt uh, viltošanu un uh, nelikumīgu cigarešu tirgošanu, bet tad, kad mums ir pilnībā atvērto durvu politika attiecībā uz Eiropas Savienību, nu kā mēs varam pārbaudīt kvalitātu un uh, kontrabandas uh, kontroli. Šie, no, šie nolīgumi nav nekas vairāk kā Eiropas Savienība, kas pieliek pisto pie galvas starptautiskām tabaks kompānijām, tur miljardiem eiro, kas, kas nodrošina Eiropas Savienībai miljardiem eiro. Un uh, nav jau nekāds brīnums, ka tas viss rezultēs ar uh, nelegālo cigarešu tirgošanu un viltotu cigarešu ienākšanu tirgu. Jūs varat tas būtu tā kā viltotāja sarnas, ja Eiropas Savienību, jo gal galā šāda rīcība padarītu kontrabandistiem ceļu daudz vienkāršāk. Tātad, ja nebūtu nekāda uzrakstu uz uh, pāciņām, tas uh, novest pie tā, ka Eiropas Savienība tikt apludināta ar viltotām precēm, eh, jo patērētāji jau galā nevēlas eh, smēle, eh, smēķēt vienalga, ko viņi vēlas smēķēt cigaretes, un Eiropas Savienība ir jāņem vērā, ka milzuma daudz naudu tiks eh, tiek iekrūst nedemokrātiskā procesā. Es domāju, ka tam visam nav nekāda sakara ar Eiropas Savienību. Ar šiem nolīgumiem tabaks kompānijām ir jāmaksā 2,5 miljārdu dolāru Eiropas Savienībai un tā ir tāda tā kā aizsardzības sistēma Eiropas Savienībā, bet tas vairāk atgādina tādu Alkaponu sistēmu. Tā ir tāda tā kā Eiropas Savienības tumšā puse, kas savā būtībā ir pervers. Paldies! Thank you, Monsieur Coburn. Paldies Coburn kungam! Klaudija Šmīta, pusotra minūte, lūdzu. Herzlichen Dank. Um... Sirsnīgs paldies. Komisārs Kundze priekšsēdētāji, tabaks nolīguma tāda, kāda tie pašreizējā redakcijā ir pats par sevi laba lieta, bet mēs nezinām, cik labi šie nolīgumi darbojas, jo komisija mums nav devusi vai arī nevēlas uh, dot savu novērtējumu par šiem dokumentiem, bet mēs visi zinām, ka nolīgums ar Philip Morris International 2016. gadā beigsies, un tāpēc man ir jautājums, kur komisija saskat pievienoto vērtību par šiem te ikgadējiem maksājumiem, ja šie maksājumi netiek mērtiecīgi nodot dalību valstīm. Un eh, vai ir jau bijušas pirmās sarunas ar Philip Morris International par eh, nolīgumu iespējām pagarināšanu? Ja ne, tad kad tas notiks un eh, kāpēc Eirobarometra sabied, ne, neveic aptājas, sabiedriskās domas aptājas, kur šeit ir tā pievienotā vērtība. Es domāju, ka beidzot mums ir jāsaņem atbildes uz šiem jautājumiem, jo jautājumi krājas kaudzē un laika sāk palikt aizvien mazāk. Paldies! Paldies! Gair kungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji vicepriekšsēdētāja Georgievs kundze, darbie kolēģi. Es esmu priecīgs vārds sociāldemokrāts, es neesmu zaļais. Un eh, jūs arī varēsiet, tad, kad beigšu runāt, sapratīsiet atšķirības starp mani un kolēģi Pavē. Man ir viens uh, komentārs, kas debatēs vēl nav izskanējis, eh, kas ir īpaši svarīgs cīņā pret cigarešu viltošanu. Aiz tā, aiz tā kriminal, organizētās noziedzības grupējuma šī nauda ir gal galā jāatmazgā. Tas tā līdz ar to tiek atmazgāta cigarešu kontrabanda, kas notiek šobrīd Eiropā, var notikt tikai pateicoties eh, organizētās nodziedzības eh, darbībai, un eh, tas nozīmē, ka ir situācija, kur mēs nedrīkstam novērtēt par zēmu. Es domāju, ka ja mēs runājam par tām lētajām baltajām cigaretēm bez eh, konkrēta marķējuma, eh, Vācijā, piemēram, 25% patērētāji lieto tieši šādas eh, cigaretes, un tas tikai liecina par apmēriem. Protams, nolīguma nav tas īstais, tā īstā panacēja, kā apkarot šo te cigarešu kontrabandu. Uh, To mēs visi saprotam, bet Eiropas Savienība atbalsta Olaf šajā te svarīgajā cīņā pret uh, cigarešu ražotāju valstīm. Un, uh, protams, notiek sarunas ar varas iestādēm un amatpersonām, tas ir ļoti būtiski, un Es domāju, ka Olaf gan nav pārstāvēts vēl Kievā un tik tiešām ir uh, jārunā, jādomā par to, kā Olaf vairāk iesaistīt šajā procesā. Bet es nedomāju tā kā mans kolēģis no zaļajiem un mm, kristīgiem demokrātiem, kur pies, kuri teica, ka mums sarunas vajadzētu pārtraukt. Es domāju, ka nē, jo ko gan citu mēs varam darīt. Mēs, protams, varam apelēt pie tā visa, bet uh, mums ir uh, tik tiešām jādomā, kā mēs šos līdzekļus varam atgūt. Paldies! For... Zilās kartīts jautājums no Bavē kunga. Vai jūs pieņemat? Atbildēsiet? Lūdzu. Mikrofons noieslēgts. Ok, ça marche. Quand je suis... Tad, kad es runāju par eh, atšķirību starp krāpniecību un uh, viltošanu, uh, Starptautiskā veselības organizācija atgādāja atzīst, ka krāpniecību organizē pati Philip Morris eh, rūpnīca, tātad uzņēmums. Un tur notiek eh, tātad šī viltošana un tiek eh, organizēta šī viltošana. To dara paši ražotāji. Bet, ja runā par viltošanu, viltojumi, tie savukārt rada zaudējums ražotājiem. Tātad skandalozi ir viss šī situācija. Vai jūs saprotat atšķirības starp abām lietām? Uh, jo Startautiskā veselības organizācija ļoti skaidri norāda uz Filipa Moris uh, atbildību, organizējot šo krāpniecību. Paldies Bavēkungam. Gajer kungs, lūdzu, jums vārds atbildē. Jā, atšķirība ir ļoti skaidra. Bavēkungs, lūdzu, ņemiet vērā, ka Filipa Moris ražotās cigaretes. Uh, Eh, tātad šo eh, konfiscēto cigarešu skaits ir samazinājies par 85% un PVO vērtējums tad īstenībā vairs nav um, tas pats aktuālākais, jo pārmetumi, ka uh, paši uh, cigarešu ražotāji ir atbildīgi par kontrabandu vai viltojumiem un attiecībā uz Filipu Morīs, tas nav uh, patiesi un uh, vajadzētu ņemt vērā šāds rezultāts. Paldies! Paldies! Tagad uh, Poši kungam vārds uh, uz pusotru minūtu. Paldies, priekšsādātāji, komisārs kundze, cienījamie kolēģi. Manuprāt, smēķēšana ir viens no būtiskākajiem veselības apdraudējumiem Eiropas pilsoņiem, tāpēc katrs solis, ko mēs varam veikt, lai mazinātu šādu risku, ir ļoti pozitīvi vērtējams. Tas, pat at, tas pats attiecas arī uz uh, tabakas uh, produktu nelegālo tirzniecību, jo tā rezultātā mēs zaudējam miljoniem eiro. Uh, bet eh, tam ir arī citas negatīvas sekas. Dažās Eiropas Savienības dalībvalstīs lētas cigaretes rada lielāku atkarību no tabaks tieši jauniešu vidū, un mums ir jācenšas aizsargāt eh, īpaši jauniešus. Tāpat laikā mēs zinām, ka ieņēmumi no šīs eh, nelegālās tirzniecības tikai palielina arī noziedzību, tāpēc mums ir jārod veidu, kā risināt šo problēmu un attiecīgi tajā pievērš uzmanību. Tieši tāpēc Eiropas parlaments pārskatīs šos līgumus, kas noslēgt 2004. gadā, bet, diemžēl, mēs nevaram tādā pašā pozitīvā veidā vērtēt komisijas uzsāktās iniciatīvas. Mums nav pieejama atbilstoša pilnīga informācija, kas mums sniegtu skaidrāku izpratni par šo līgumu nākotni. Konkrēti mēs nezinām, vai šie līgumi vienošanās panāca to, ko mēs cerējām panākt pirms vairākiem gadiem. Pat ja sarunas ar tabaks kompānijām ir uzsākts jau pirms gada, nekādu informāciju neesam saņēmuši no Eiropas komisijas par to, kāda būs situācija pēc gada un tālāk. Mēs pat nezinām, vai sadarbība ar tabaks uzņēmumiem ir vispār pareizais ceļš, tāpēc, manuprāt, Šāda Eiropas komisijas attieksme nekādā veidā nav labs veids, kā pārliecināt Eiropas parlamentu un pilsoņus. Mums uh, nevajadzētu veikt šādu darbu. Paldies, Balčitis kungs, uz vienu minūti. Paldies, priekšsādātāji. Komisārs kundze. 2007. gadā plenārsēdes debatēs Eiropas parlaments uh, pozitīvi vērtēja uh, vienošanos starp komisiju un Filipu Morrisonu, arī vispārīgos līgumus ar citiem tabaks ražotājiem. Tas tika uzskatīts kā tāds veiksmes stāsts. Uh, daudz kas ir sasniegts cīņoties, cīnoties pret cigarešu kontrabandu un nelikumīgo tirzniecību, tīpaši skatāmies uz to, kāda bija situācija 90. gados, bet Eiropas Savienība turpina zaudēt apmēram 10 miljārdus eiro katru gadu un ir uh, liels uh, kontrabandas uh, cigarešu apjoms, kas tiek ievests arī Baltijas valstīs. Tātad šī cigarešu kontrabanda paliek kā ļoti smaga problēma un ir nepieciešams būtiski uzlabot šo situāciju. Bet, lai izlemtu vai turpināt šādus nolīgumus slēgt ar tabaks ražotājiem arī pēc 2016. gada, mums ir nepieciešama atbilstoša informācija par to, kas ir sasniegts, panākts un kādi ir trūkumi pašreizējos nolīgumos. Paldies! Liels paldies! Un eh, Florence kungs, vienu minūtu. Komisārs kundze, liels paldies. Esmu nedaudz pārsteigts par to, eh, ka jūs eh, te pieskaitāt arī Eh, tabaks kontrabandists un jūs viņus saucat par kontrabandistiem. Īstenībā manās acīs viņi ir tikai un vienīgi eh, noziedznieki. Es jau 20 gadus esmu pie tā strādājis, mēs esam pieņēmuši daudz normu un tagad vēlamies eh, atkal īstenībā Uh, ierobežota izsekojamības normas, un mēs īstenībā visu laiku runājam par to, ka vajag izstrādāt šādas izsekojamības normas un stratēģiju. Tabaks ražotāji, it sevišķi tie Londonā, ko jūs pieminējat, viņiem ir milzīga interese uh, lai viņi varētu izmantot izsakojamības sistēmu, un viņi tāpat vēlas, lai tiktu deklarēts pēc iespējas vairāk kontrabandas un lai būtu pēc iespējas mazāk viltojumi, jo tas jau, protams, uh, ra, iesit viņiem robu kabatā. Tas viss ir uh, uh, jāatrisina. Mēs nevaram pat vairs bērniem uh, paskaidrot, kā vispār šī pirkšanas un pārdošanas sistēma mūsu gadsimtā funkcionē. Ja mēs runājam par šo līgumu, nu varbūt uh, vairāk enerģijas uh, dodiet tieši, uh, veltiet tieši uh, informācijai. Un Gresls kundze jau daudz ko pieminēja, un es neatkārtošu viņu to pietiekami labi izdarīju. Paldies! Paldies! saka priekšsēdētājs, un tagad Gerlings kundzei uz minūtu vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Šīs tabaks vienošanās eh, nav perfektas, un eh, bieži vien eh, tos kritizē arī šeit parlamentā šodien par attiecībā uz ciešu sadarbību ar tabaks nozari un attiecībā uz konfiscētiem apjomiem ir uh, novēlota tabaks direktīvas pieņemšana, un dažkārt mēs vērojam šādu vilcināšos visaugstākajos Eiropas Savienības līmeņos. Ņemot vērā šie nolīgumi ir uh, devuši ieguldījumu cīņā pret uh, uh, paralēlo tirgu un uh, cigarešu viltošanu, un tā ir tad kā plašāka stratēģija izvēršot cīņu. Ja netiek plānots nekas cits, tad es domāju, mums tā piesardzīgi vajadzētu pozitīvi vērtēt šo nolīgumu atjaunošanu bet gribu teikt, ka ir eh, jāstrādā vairāk. Labākais veids, lai cīnītos pret šādu veidu krāpniecību, ir samazināt pieprasījumu, pārtraukt pieprasījumu. Eh, jā, samazina pēc iespējas eh, šī nejaukā piereduma izplatīšanās, smēķēšanas izplatīšanās un jānodrošina, lai tabaks produktu direktīva ātri virzītos uz priekšu un attiecīgās informācijas prasības tiktu ievērotas. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad pārējām pie uh, brīvā mikrofona sadaļas. Ir vairāk kolēģi, kas ir lūguši vārdu, un es došu vārdu vienam runātājam no katras politiskās uh, grupas. Sākam, uh, sākam ar Petīrkundzi. Vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, cigaretes un cigarešu kontrabanda rāda tad tieši apdraudējumu veselībai, un mums eh, nepieciešams nodrošināt šī sektora ļoti stingru kontroli. Ja mēs pievienojam vēl klāt kontrabandu, kas rāda ļoti būtiskus ieņēmumu zaudējumus, nu, tad tas ir vēl viens arguments par to, lai nodrošinātu šo kontroli. Te ir runa par mūsu līdzpilsoņu veselību un par mūsu līdzpilsoņu līdzekļiem, Tā ka uzskatām, ka mums kā viņu pārstāvjiem vajadzētu saņemt vairāk informācijas par sarunām, ko vēda komisija un uh, tabakas ražotāji. Kontrabanda ir ļoti plaši izplatīts noziedzības veids Eiropas Savienības austrumu robežās, un tas, protams, saistās arī ar iedzīvotāju nabadzības līmeni šajos reģionos jānodrošina tas, lai muita varētu strādāt ļoti mērķiecīgā veidā un nodrošināt cilvēkiem uh, aizsargātību. Paldies! Miko kungs, vienu minūtu. Maik. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Георгиева. Paldies, uh, priekšsādātāja Georgievs kundze. Katru gadu vairāk kā 10 miljārdi eiro tiek zaudēti, tāpēc, ka notiek uh, cigarešu kontrabanda. Tātad, attiecīgi, mums ir jāatrod uh, Eh, kādus drošības eh, mehānismus. Šie produkti ir ārkārtīgi bīstami eh, pilsoņu veselībai. Pastāv arī sociālie riski un riski saistībā ar sociālo kārtību. Vairāk kā desmit miljoni cigarešu ienāk Bulgārijā kontrabandas ceļā vairāk kā 450 miljonu uh, levas uh, tiek zaudētas. Tātad nu, no, netiek iekasēts akcijas nodoklis. Un top šādus ieņēmumus, šādu naudu, ja tā tiktu atgūta, varētu izmantot skolām, skolu transportam. Es uh, domāju, ka nolīgumi varētu būt labs risinājums. Paldies, Čambalskī kungam, vārds uz vienu minūti. Georgieva. Paldies, priekšsēdētāji Georgavs kundze. Mēs esam daudz kritizējuši eh, šo regulējumu attiecībā uz tabaks produktiem. Nu, protams, tas nav perfekts, bet eh, to ir nepieciešams eh, stiprināt, tāpat arī kā šo nolīgumu ievērošanu. Bulgārija ir liels tabaks ražotājs un apmēram 5% strādājošo lauksaimniecības sektorā ir saistīta ar tabaks uh, audzēšanu, ražošanu, un arī tabaka arī dod 13% no lauksaimniecības ieņēmumiem. Tātad šis sektors ir ļoti būtisks uh, ļoti daudziem cilvēkiem Bulgārijā un vienīgais ieņēmuma avots uh, zināmām iedzīvotāju grupām. Un visi ierobežojušie pasākumi attiecībā uz tabakas produktiem, tiem būs noteikti negatīva ietekme, ja tabakas arī attiecībā uz tabaks ražotājiem Bulgārijā, un tāpēc es sveicu komisijas domu eh, stiprināt eh, nolīgumu darbību un to ievērošanu, lai varētu nepieļaut cigarešu kontrabandu. Paldies. Jakovčič kungs uz vienu minūti. Paldies, priekšsādātāji. Vicepriekšsādātājs kundze, ja šie nolīgumi varētu atrisināt jautājumu attiecībā uz krāpniecību un eh, kontrabandu, nu tad pozitīvi tos var vērtēt, bet ja šie nolīgumi uh, varēs eh, novērst 10 miljārdu zaudēšanu no budžeta līdzekļiem, nu tad arī pozitīvi to varētu vērtēt. Bet eh, tāpat laikā, komisārs kundze, esam sadzirdējuši arī diezgan lielas šaubas attiecībā uz eh, šādu scenāriju veiksmīgu norisi. Uh, tāpēc, ka ir daudz uh, spēlētāju visā šajā uh, situācijā, un te ir dažādas intereses likts uz spēles. Gribu izmantot uh, iespēju un uzdot jautājumu, kas tiek paredzēts attiecībā ne tikai uz lieliem tabaks uh, ražotājiem, bet es gribētu jūs lūgt aizsargāt arī mazos tabaks un cigarešu ražotājus, arī tos vajadzētu iesaistīt, jo šī uh, industrija nozara ir ārkārtīgi svarīga arī manai valstī, Horvātijai. Arī mēs ražojam lielā apjomā tabaks uh, eh, produktus un cigaretes, un arī to vajadzētu paredzēt šajā programmā. Paldies, saka priekšādātājs uh, eh, Ferreiras uh, kungam vārds. Paldies, priekšsādātāji, komisārs uh, kundze. Pilnīgi neapšaubāmi. Noteikti ir jāsniedz kaut kāds skaidrojums un informācija par uh, Eh, šo komisijas, eh, še, par šiem komisijas un tabakas eh, nozars nolīgumiem. Tāpat arī jāpaskaidro, kāds ir mērķis šiem nolīgumiem. Tā tad cīnīties pret tabakas kontrabandu un viltošanu. Uh, Tās nav kaut kādas neatkarīgas laboratorijas, bet tā ir pati nozara, kas uh, testē cigaretes un uh, tātad konstatē šo viltošanu un uh, skatās, kāda ir dinamika nelegālai tirgošanai, un tas viss saistās arī ar legālo cigarešu tirzniecību. Tātad, tāpēc tur nepieciešama pilnīga skaidrība un gaisma šajā jautājumā, tāpēc mēs piekrītam šeit uzdotiem jautājumiem par iesaistīt, par attiecīgiem apjomiem, summām, par ko mēs runājam, un par tām naudas summām, kas aiziet dalībvalstīm. valstīm Viena lieta ir skaidrs, ka vēl ir daudz jādara cīnoties eh, pret eh, smēķēšanu. Portugālē, piemēram, četru gadu laikā eh, to vietu skaits, kur var gūt kaut kādu atbalstu, ja jūs vēlaties atmest smēķēšanu, ir samazinājies uz pusi, un tad ir jāskatās, kurš tad iegūst un kurš zaudē šādā situācijā. Paldies! Paldies! Uh, like every... Girgaus kundzei vārds. Eh, paldies! Es gribētu jums visiem pateikties par jūsu devumu, jūsu izteikumi. Vēlreiz demonstrēt, cik sarežģīts ir šis eh, jautājums. Vēlreiz gribu atvainoties par to, ka sajaucu šeit deputātus un eh, politiskās grupas. Tas tiešām nebija ar nolūku, un gribu pateikties Stāskungam un Uh, uh, Gerkungam par viņu komentāriem, un es gribētu izteikt šeit piecus uh, komentārus, un tas mm, principā mm, arī, es domāju, turpinās šīs debats, kas mums ir uzsākušās parlamentā. Es uh, pati apliecinu, ka personīgi iesaistīšos uh, darbā, lai mēs visi kopā varētu definēt kāda būs šī konkrētā instrumenta loma. Kā jau daudz ir norādījuši, mums ir nepieciešama plašāka pieeja. To noteikti neizsmels šis konkrētais instruments, mums ir jādomā par eh, tā loma nākotnē. Mans nākošais komentārs. Pastāvot vieglokļu atšķirībām, tomēr ir eh, viens jautājums, kurā praktiski visi bija vienprātīgi, un tas ir, ka nepieciešama lielāka caurskatāmība. Tātad tālākajā, turpmākajā darbā jābūt šīm diskusijām atvērtākām. Protams, tik lielā mērā, cik lielā mērā mēs to varam nodrošināt. Nu, tā tad ir, citiem vārdiem sakot, noteikti radīsim kaut kādus eh, veidus, kā jūsu devumu šajā darbā nu, padarīt par tādu aktīvu ieguldījumu. Tālāk, mans nākošais komentārs. Nenotiek šobrīd nekādas sarunas, nav tādu sarunu. Attiecībā uz katru nolīgumu ir bijušas tādas paskaidrojušas sarunas ar Philip Morris International, uh, Eh, pirms līguma eh, noticēšanas beiga datuma mums ir eh, jāizskata šī nolīguma iespējamā pagarināšana. Sarunās tika risināts viens jautājums, un tas ir sakojošs, vai tā tad būtu interese no Filipa Moris puses. Šķiet, ka viņiem ir interese, un esam arī norādījuši, to ir norādījuši abas puses, ka pirms mēs pārējām pie jebkāda tālāka soļa par vai pret eh, šīm sarunām mums ir pašiem jāveic savi novērtējumi. Mūsu novērtējums vēl turpinās, kad tas tiks eh, pabeigts, tad mēs dalīsimies mm, šajā informācijā un uz šī pamata mēs pieņemsim informāciju, tātad strādāsim tālāk vai nē. Protams, notiks konsultācija process ar parlamentu, ar komisiju par to, vai tālāk virzīties uz šo nolīgumu pagarināšanu. Šeit bija balsis, kas ļoti skaidri izteicās par uh, Citi ar tādu piesardzību teica, ka varbūt jā, bet šķiet, ka tas ir instruments, kas tomēr varētu būt nepieciešams, un bija balss šeit šajā žālē, kas ļoti konkrēti izteicās pret tā. Tad tas nozīmē, ka mums ir jāizvērtē izmaksas un ieguvumi, pirms mēs nonākam pie kāda galīga lēmuma, un to mēs noteikti darīsim atklātā un caurskatāmā veidā. Nebūs nekādu sarunu, par kurām jūs nebūsiet informēti. Ja vispār notiks sarunas, jo, kā es teicu, tas ir vēl atvērts jautājums mans nākošais komentārs. Par jautājumu, kas man tika uzdots, un gribu arī uz to tieši atbildēt. Tātad vai mums ir tiesības vest sarunas vai pat apsvērt šādas sarunas, ņemot vērā, ka protokolā 5.3 eh, ietver konvencijā par eh, tabakas kontroli tiek aicinātas eh, puses pasargāt sabiedrības veselību no komerciālām un industriālām interesēm, un tur ir rakstīts, ka neiesaistieties eh, sarunās ar šiem eh, cilvēkiem. Tātad to jūs tieši teicāt. Gribu uzsvērt, ka Pasaules veselības organizācijas sekretariāts FCTC ir eh, izdevuši vadlīnijas par to, kādā veidā viņi gribētu, lai šis plāns tiktu īstenots no visu pušu puses, un šajās vadlīnijās ir skaidrs izņēmums attiecībā uz saistošiem līgumiem, tātad uz šiem tabakas nolīgumiem. Tas nenozīmē, ka mums ir uh, tā vienprātīgi jāmetās eh, lēmumu pieņemšanā, bet ir eh, zināms skaidrojošs dokuments vadlīnijas, kas nāk kopā ar šo protokolu. Un mans piektais un pēdējais komentārs. Vairāk kā skaidrojums par eh, neatkarīgām laboratorijām mēs piekrītam, ka tās ir nepieciešamas. Vairāk jau no jums norādīja, ka ja uzņēmumi paši ir tie, kuriem ir uh, iespēja veikt novērtējumu, tad mēs esam, nu, tā kā drusciņi akli. Gribu apstiprināt, ka esam pieņēmuši lēmumu un apsveram iespēju izveidot neatkarīgu laboratoriju, ko mēs varētu izmantot. Attiecībā uz paredzēto novērtējumu, kas eh, tiks izstrādāts, gribu teikt, ka ir analizēts tas, kāda varētu būt ietekme uz uh, nelegālo tirzniecību. Nu, lai ieskicētu šeit apjoms, dotu ideju, mums bija mm, debats uh, eh, pusotras stundas garumā, bet katru minūti 22 paciņas, uh, cigarešu paciņu, nelegālās cigaretes tiek izņēmtas, konfiscētas. Apjoms te ir miljārdos, un te ir runa par cigaretēm, kuras nonāk tirgu zem noteiktās cenas, kas ir pieejamas arī ļoti jauniem cilvēkiem un kas galīgi neatbilst mūsu veselības politikai. Un tādā veidā tiek zaudēt līdzekļi mūsu valstu kasēs. Tātad, protams, ir skaidrs ieguvums iespējams, bet ir jāsaprot, ka regulējošais konteksts attīstās, mainās, to grib uzsvērt, Mums ir direktīva un ir protokols. Mums ir jādara viss iespējamais, un te es pilnībā piekrītu tiem deputātiem, kas teica, ka ir jāīsteno direk direktīva, jāpātrina protokola ratifikācija, un tas paliek un saglabājas mūsu lielākais mērķis. Jautājums tālāk ir, vai ir nepieciešams tuvākā nākotnē paredzēt kādus papildus instrumentus, eh, papildus eh, šiem diviem pamata elementiem, ko mēs gribam izmantot, lai eh, cīnītos pret smēķēšanu veselības apsvērumu pēc un pret kontrabandu drošības un finansiālu apsvērumu dēļ. Un tāpēc es šo jautājumu gribētu risināt ar jums, ar jūsu palīdzību, un par to arī esmu ļoti pateicīga. Lielas paldies! Paldies! Esam beiguši